Arī 2015. gadā pārtraukto plenārsēdi Eiropas parlamentā par atkal atklātu protokoli un 10. septembra 2015. gada protokoli ir pieejama vai kādi iebildumi pret to?